Saskaņā ar reglamentu 105. punkta 6. apakšpunktu komitejas priekšādātāja konferences priekšādātājs man ir informējis par to, ka komitejas priekšādātāja konferencē nav izskanējuši iebildumi pret NV komitejas ierosinājumu nenostāties pret īstenošanas aktu. Ja politiskās grupas vai deputāti neiesniegs protestu atbilstoši zemajiem slieksnim dienas laikā šis ierosinājums tiks uzskatīts par apstiprinātu. Pretējā gadījumā šo, par šo ierosinājumu būs jābalso. Ierosinājums ir pieejams plenāra sēdes tīmekļa vietnē. Tas arī ir viss par paziņojumiem un uh, pirmā.